Right, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Skaņa zālē tāda nu, nepārāk laba šodien. Good morning, ladies and gentlemen, dear. Sveicināti, dārgie kolēģi. Jā, es vēlreiz atkārtoju, ka nu, skaņa nav tā labākā šajā zālē, kā jau to ievērojām, bet, nu, neskatoties uz to, lūdzu, aicinu jūs eh, savas ārkārtīgi svarīgās sarunas turpināt eh, ārpus šiem iesniegtajām tāpām, un ar šiem vārdiem iesākšu sanāksmi. Sāksim šo kopējo afēt afko komiteju sanāksmi, atbilstoši 55. reglamenta punktam. Pirmais eh, punkts mūsu 15. decembra sanāksmes protokola apstiprināšana. Vai kādu komentāru? Komentāru nav. Tā gadījumā varam ķerties klāt otriem darbkārtības punktam. Mūsu darbkārtības pieņemšanai vēl komentāru ir. Komentāru nav. Tādā gadījumā ķeramies klāt trešajam punktam - konstitucionālie, juridiskie un uh, citi, mm, citi, citas ietekmes, uh, kuras atstāja Lisabonas līguma iespējas, kāds pavarlīguma Lisabonas līguma iespējas, uh, kopējās drošības un aizsardzības politikas sākas. Apkomiteju vārdā Plakenštāna kungs, ko vēlas sacīt. Paldies priekšstādātāji. Nu, es um, mēģinu te um, respektīvi atsaukšu savu mutisko grozījumu 169. Man teica, ka pirms balsojuma tas ir jāizsludina. Lūk, tā kā vēlējos attieks labu to pieteikt. Tādien. Paldies, Legenšteina kungs. Skaidrs, vai jūs tātad atsaucāt savu 169, 196. mutisko grozījumu, piefiksējumu. Tagad vārds Afko priekšsētāju vietniekam vārds, uh, Silver, Silver Pereiro kungs, uh, te nu jūs esat, sirsnīgs vecām, vai vēlaties uzrunāt kolēģis īsi? Well, thank you very much. I'm sorry for me. Paldies, un nu, atvainojos, ka nedaudz aizkavējos. Tiešām sveicinu jūs visus, un, uh, un es no savas puses vēlos uzsvērt, ka šādām sakārtīgi svarīgs, protams. Visi zinām, kāda ir Eiropas Savienības kopējie izaicinājumi šajā svarīgajā jomā. Un tādēļ esmu gandarīts par šo iespēju būt eh, šodien jūsu vidū. Un esmu gandarīts, ka mums ir iespēja kopīgi pieņemt lēmumus attiecībā uz šīs jomas nākotni. Jās paldies! Paldies priekšsētāju vietniekam un eh, no savas puses arī vēlos paust eh, pateicību abiem ziņotājiem, abiem referentiem abām komitejām, vai eh, ar referentu vietnieku vēl, respektīvi, ar referentu vēlas ko sacīt, laikam ne. Nu, tādā gadījumā ķeramies klāt balsošanai. Plānojam veikt eh, balsošanu 9.45, tā kā mūsu rīcībā tagad ir apmēram 35 minūtes, lai paspētu nobalsot un tā koncentrēt un, un, un, mudīgi pieiesim klāt šīm pasākumam. Sabiedrības kompromiss, kas par pret um, atturās pieņems. Simčārīsim pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 142. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 143. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 144. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 145. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 146. Paldies, par. Pret. Atturās. Noraidīts. 147. par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. 147. grozījums, balsojam elektroniski. Izskatās, kā prāts nestrādā. Sākam balsot. Man te saka, ka esot ID kļūde. So, Nu, neesam laikam gan inteliģenti šādām iekārtām. Lai nu kā beidzam balsot. Pieņemts. 148. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Norēdīts. 8. kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Nu, tādā gadījumā. Devītais kompromiss, kas par pret eh, atturās. Pārbaudīsim. Devītais kompromiss. Closed. Beidzam balsot. Viennozīmīgi vairākums nobalsojas par. Devītais kompromiss tātad pieņems un uh, 170, 171, 72 un 73 grozījums kopā. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. 174. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 175. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. 177. par? Pret? Atturās? Noraidīts. 176. par? pret, atturās, pieņemts. 178, 79 un 180 grozījums kopā, kas par pret, atturās, norēdīts. 181, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. 182, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. Desmitais kompromiss, kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim. Nu, esmu drošs, kāds tad bija īsta balsojums. Beidzam balsot. Brīnišķīgi. Pieņemts. Tātad desmitais kompromiss ir pieņemts, un līdz ar to nonākam pie 189, 191 un 192 grozījuma kopā, kas par pret atturās, noraidīts. 193. grozījums, kas par? Pret, atturās, noraidīts. 194. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 195. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 196. grozījums tas ir atcelts, kā mēs dzirdējām, līdz ar to balsojam tikai par pirmo daļu. Tā šķiet ir, ja? Tātad balsojam par pirmo daļu, kas par pret atturās. Pārbaudīsim. Pirmā daļa. We are voting on 190. Balsojam par 198. grozījumu pirmo daļu. Mūzikas grozījums sauc. Dab, nu mēs zinām, kā, ko mēs tam darām. Paldies par jūsu vērtīgiem padomiem, bet gan jau, ka paši kaut kā tiksim galā. Beidzam balsot. Pieņemts? Tālāk otrā daļa, šī grozījuma otrā daļa, kas par pret atturās norādīts. 197, 98, 99 un 200. Vienā komplektā, kas par pret atturās norādīts. 202. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 203. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās norādīts. 204. grozījums, kas par, kas pret atturās Noraidīts. 205. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 206. par, pret, atturās, noraidīts. 207. par, pret, atturās, pieņemts. 2008. par, pret, atturās, pieņemts. 11. kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk pārējiem pie 12. kompromisa. Kas par? Pret. Atturējos. Pieņems. Tālāk. 232. grozījums. Kas par? Pret. Atturējos. Pieņems. 233. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 234. par? Pret. Atturās. Norādīts 235. kas pār, kas pret, kas atturās. Norādīts 236. kas pār, pret, atturās. Norādīts 237. un 238. kopā, kas pār, pret, atturās. Norādīts 239. kas pār, pret, atturās. Norādīts 240. kas pār, pret, atturās. Norādīts 241. kas pār, pret, atturās. Norādīts 242. kas pār, kas pret, atturās. Pieņems. 14. kompromiss, kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Tālāk 260. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norādīts 261. par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. 261. grozījums. Vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad ir ieradušies jau 68 kolēģi, un šis grozījums ir noraidīts. 262. grozījums. Kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts? 263. par. Atvainojos, atvainojos, kas tad te mums vēl bija? 264. tik pieņems līdz 26. atkrīt. Paldies par šo Ieteikumi 264 par pret atturās norādīts. 265 par pret atturās norādīts. 266 par pret atturās norādīts. 267. grozījums, kas pār, kas pret atturās norādīts. 268. kas pār, kas pret, kas atturās norādīts. 269. par pret, atturās, noraidīts. 270. Kas par? Ko jūs teicāt? 269. Ja pārbaudīsim, nu labi, balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tagad jau nu jābūt būt skaidram, ka noraidīts. 217. Eh, Lēnēkungs, kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 271. Grozījums. Atvainojos. Atvainojos, atvainojos, jā, atkal, um, ehm, tad kļūdījumi līdz ar to varam Pārējie pie 253. grozījuma tagad. Kas tad mums ir par šo grozījumu? Pret? Atturās? Pieņems. 277. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Norēdīts. 278. par? Pret? Atturās? Norēdīts. 279 un 280 kopā. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 281 par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim. 281 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viennozīmīgi norādīts. 282. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 283. par? Pret. Atturās. Norādīts. 284. par? Pret. Atturās. Norādīts. 285. 286 jāatsauc, un, un tā gadījumā vēl ir 28 sabiedrē šeit par pret atturās noraidīts. 28 par pret atturās noraidīts. 289 un 209 kopā, kas pār, kas pret, kas atturās, norādīts 291. Vēlreiz 289, 209 kopā, man šķiet, ka ir skaidrs balsojums, bet nu labi, pārbaudam, balsojam elektroniski, sākam balsot. Patam Lāgam man tas gods un prieks eh, atzīmēt, ka 70 kolēģi eh, pamanījušies atnākt. Beidzam balsot 58 pret 12, vai tagad ir skaidrs, ja? Norēdīts. Nu labi, kur tad mēs bijām? 291. Grozījums kas par? Pret. Atturās. Norēdīts. 292. 293. 294. kopā kas par? Kas pret? Kas atturās? Norēdīts. 295. grozījums kas par? Kas pret? Kas atturās? Norēdīts. 14. kompromiss, kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Nu, lieliski. 303. grozījums tādā gadījumā. Kas pār, kas pret atturās, norādīts. Tas 304. kas pār, pret atturās, norādīts. 305. pār, pret atturās, norādīts. 306. pār, pret atturās, norādīts. 15. Nu, kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Nu, tad pārējiem pie 324. grozījuma. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 16. grozījums kompromiss, es patīk, kas pār, kas pret, kas atturās. Pieņems. 19. kompromiss. Kas pār, kas pret, kas atturās? Pārbaudīsim. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viennozīmīgs uh, vairākums nobalsojas par. 3 norēs normas tik pieņems, līdz ar to 338. grozījums. Trīsdesmit trīsdesmit astotais grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Norēdīts. 339. grozījums, kas par pret atturās norādīts. 340. grozījums, kas par pret atturās norādīts. 341. kas par pret atturās norādīts. 342. par pret atturās norādīts. 343. par pret atturās norādīts. 17. kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Nu, tad tālāk 358, 359 grozījums kopā. Kas par? kas pret, atturās, noraidīts. 360. grozījums, kas pār, pret, atturās, noraidīts. 363. kas pār, kas pret, kas atturās, noraidīts. 365. grozījums, kas pār, kas pret, atturās, pieņemts. 18. kompromiss, kas par pret, atturās, pieņems. Tālāk 375. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 378. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 377. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 378. par pret, atturās, noraidīts. 378. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 39 pret, 30 pieņems. Kur tam mēs te palikām? Tātad, tā jā, šis atkrīt. 379. tātad atkrīt. Ne, tagad pāriem 379. Kas par? Pret? Naturās? Noraidīts. 380. kursījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 381. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 382, 383 un 387 kopā, kas par, kas pret, kas atturās, norādīts. 386, kas par, kas pret, kas atturās, norādīts. 387, kas par, pret. Kurš tad mums tagad atkrīt? 19. kompromiss tik pieņemts? Jā. Labi, atvainojos. Un kas tad tālāk seko? Miklītī, esam te nedaudz sapņojušies meistarībā. So, okay, we are... Čet, 405. grozījums, kas tālāk kungs un cito iesnieguši, tik tālu mēs esam tikuši, kurš pār, kurš pret. Atturās. Norēdīts. 406. pār, pret. Atturās. Norēdīts. 407. pār, pret. Atturās. Norēdīts. 408. pār, pret. Atturās. Norēdīts. 409. pār, pret. Atturās. Norēdīts. 410. pār, pret atturās, pieņems. 411. par. 410. Ā, tas tika pieņems. Tagad ir man 413. Tagad. Durants un Mesrečs pārpret atturās norādīts. 414. grozījums, kas pār, kas pret, atturās norādīts. 415. par, pret, atturās, noraidīts. 416. par, pret, atturās, noraidīts. 417. grozījums, kas par, kas 414. tika pieņemts, ja? Un tādā gadījumā tad uh, eh, 20. kompromiss tagad. Kas par? Kas pret? atturās. Šķiet, ka tika pieņemts. Vai tomēr pārbaudīsim droši, lai nedroši? Nē, man šeit bija skaidrs, ka pieņemts. Tātad 20. kompromiss ir pieņemts. Pāriem pie 21. kompromisa. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Un šis kompromiss ir pieņemts. 436. grozījums. Kas par? pret, atturās, pieņems. 437. grozījums, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. 438. grozījums, kas par, kas pret, saturās, norēdīts. 439. kas par, kas pret, kas atturās, norēdīts. 440. kas par, pret, atturās, norēdīts. 22. kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Tas ir līdz pieņemts. 442. klausījums. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts. Nu, tālāk pārējiem pie 445. grozījuma šeit. Kas par? Kas pret? Atturās? Norēdīts. 446. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, norādīts 447. par, pret, atturās, norādīts 448. par, pret, atturās, norādīts 449. par, pret, atturās, norādīts 450. par, pret, atturās, norādīts 451. kas par, kas pret, kas atturās, norādīts 452. kas par, pret, Atturās. Pieņems. 450. Eh, ceturtais par pret. Atturās. Pieņems. 455. par pret. Atturās. Norēdīts. 456. par pret. Atturās. Norēdīts. 457. par pret. Atturās. Šķiet, ka pieņems. 23. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Nu, tālāk pārējiem pie 458. grozījuma. Kas par? Kas pret? Atturās, noraidīts. Un nākamais. Tad par atstāvļiem kompromiss numur viens pār pret atturās, pieņemts. Divdesmit otrais grozījums. Balsosim pa daļām. Tautas partija pieprasa tātad atsevišķu balsojumu. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidītam. 23. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pārbaudīsim šo balsojumu. Jūs tur neizsnaužaties. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 48 pret 20. Pieņems. Tālāk. 24. Eh, grozījums. ziņotāju vietnieku pieprasījuši mutisku grozījumu, vai par to ir jābalso, jā, nu tad uh, balsojam, kas par, pret, atturās, pieņems. 25. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. Otrais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņems. 32. grozījums tālāk, kas par, pret, atturās, noraidīts. Trešais kompromiss, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Un tas nozīmē, ka tālāk mēs nonākšu līdz 45. grozījumam. Kas par, pret, atturās, noraidīts. 46. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par, kas pret, atturās pieņemts. 58. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Pārējiem pie 7. grozījuma, kas par, pret, atturās pieņemts. 701. grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. 72. un 73. grozījums kopā. Kas par? Pret? Atturās? Norēdīts. 74. grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Norēdīts. 75. par? Pret? Atturās? Norēdīts. 76. par? Pret? Atturās? Norēdīts. 77. par? Atvainojos, jā, tas iepriekšējais atkrīt. Labi, sabiedrības kompromiss. Un mm, bija tik 578. grozījums, kas pār pret atturās norādīts. 82. grozījums par pret atturās pieņems. 83. par pret atturās norādīts. 84. par pret atturās norādīts 85. par pret atturās, norādīts 86. par pret atturās, norādīts 87. par pret atturās, norādīts 88. par pret atturās, norādīts 89. un 9. kopā par pret atturās, norādīts 91. par pret atturās, norādīts. Tālāk. 18. kompromiss ir pieņems, līdz ar to 92. atkrīt. 93. Nē, 92. grozījums atkrīt, jo mēs pieņemam 18. kompromisu. Un tikko te sekretārs Čuks priekšā, kad mēs to pieņemam. 93. par, pret, atturās, norādīts. 94. par, pret, atturās, norādīts. 95. par, pret, atturās, norādīts. Norādīts 96. par, pret, atturas, norādīts. 97. un 98. kopā, kas par, pret, atturas, norādīts. 99. par, pret, atturas, norādīts. 100. un 102. kopā par, pret, atturas, norādīts. 101. par, pret, atturas, norādīts. 103. par, pret, atturas, norādīts noraidīts. 104. par pret atturās noraidīts. Pāriem pie 105. grozījuma. Par pret atturās noraidīts. 106. par pret atturās noraidīts. 107. par pret atturās noraidīts. 108. par pret atturās noraidīts. Devītais kompromiss tika pieņems, līdz ar to tad varam pārēt pie 110. grozījuma. Kas par? Pret? Atturējos. Noraidīts. 111. par? Pret? Atturējos. Noraidīts. 112. par? Pret? Atturējos. Noraidīts. 113. par? Pret? Atturējos. Noraidīts. 114. par? Pret? Atturējos. Pieņems. Sastais kompromiss par, pret, atturās, tās ir līdz pieņemts. Un tālāk, 122. grozījums, kas par, pret, atturās, norēdīts 123. par, pret, atturās. Nu, pārbaudīsim. 123. grozījums. Sākam balsot. Skatos, ka divi kolēģi atsakās piedalīties. Nu, labi, kā, kā vēlaties, beidzam balsot. Huh. Nu, pārliecinošs balsu vairākums ir pret. 124. pār, pret, atturās. Norēdīts. 125. pār, pret, atturās. Norēdīts. 126. pār, pret, atturās. Pieņems. 127. pār, pret, atturās. Pieņems. 128. pār, pret, atturās atturās pieņemts 129. par, pret atturās pieņemts 130. par, pret atturās pieņemts. Un visbeidzot, pirmais grozījums par um, citādiem pārpret atturās pieņemts, otrais grozījums par pret atturās pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturās. Nu, kaut kā gan nepārbaudīju. Pārbaudīsim šo te balsojumu par sesto grozījumu. Sākam balsot! Nu, ja šoreiz visi ja pamanījušies nobalsot un vien, viennozīmīgi nobalsojuši arī pār šo grozījumu. Savies grozījums pār, pret, atturās, noraidīts. Astotais grozījums pār, pret, atturās, noraidīts. Nu, ko? Par ko tad mums vēl jābalso? Sestais punkts par šo te atzinumu, kas balso par pret. Šeit viens uh, atturās, tad nu pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts nepareizi saprotu, tad tādā gadījumā tagad ir gala balsojums. Balsojums par ziņojumu kopumā. Elektroniskais balsojums. Tad uh, eh, sākam balsot. Visi 70 ir uh, nobalsojuši un uh, sveicam referentu. Šis uh, ziņojums ir pieņemts. Point of order. Excuse me, Miss Losing. Losings kundze, lūdzu. Paldies. Ko vārdā mēs iesniedzām mazākuma ziņojumu un nosūtījām jau to sekretariātā. Paldies par šo informāciju, saka priekšsēdētājs, vai vēl kādam ir kas piebilstams? Ja ne, tādā gadījumā paldies kolēģiem no AFKO, kas piedalījās. Uh,